rezervēs, tā daļa starptautiskajā valūtas rezervē ir pacēlusies no 18% 99. gadā līdz 26% 2010. gadā. Un tas pats attiecās uz eiro kā transakciju valūtu vai arī uz obligāciju valūtu. Līdz ar to eiro tiešām ir veiksmes stāsts. Uh, Protams, no otras puses mums ir parādu krīze dažās no Eirozonas valstīm, kas ir saistīta ar dažiem trūkumiem finanšu sektorā un konkurences trūkumu šajās valstīs. Tas, protams, mums rāda dažādus izaicinājumus, kas mums e, nāk priekšā gan īsajā, īstermiņā, gan vidējā termiņā. Pirmais izaicinājums ir, kā tikt galā ar negatīvajām sekām, ko rada dažu valstu parādu krīze un kā tā ietekmē finanšu sektoru un uh, ekonomiku. Tad tiešām mums ir jāskatās, kā mēs to varam savienot ar finanšu stabilitāti. Un, uh, Un te mums ir nepieciešams papētīt šo jautājumu tuvāk, saprast, kāds e, ir ECB konkrētais uzdevums. Un um, mums ir tieši jāpievērš uzmanība nekustamā īpašuma cēnu burbulim kas ilgu laiku netika uzskatīts par monetārās uh, politikas problēmu. Uh, Tālāk otrais izaicinājums. Krīze pilnīgi skaidri ir parādījusi, ka mm, e, ekonomiskā pārvalde Eiropas monetārajā savienībā joprojām ir pārāk vāja vai vispārīgi runājot. Mums tā ir tikai monetāra savienība, bet nav politika politiskās un fiskālās e, savienības, un tas rada nestabilitāti un līdzsver trūkumu. Un līdz ar to nesen pieņemtais sešu, lik, sešu likumu pakotni ir svarīgs solis, lai stiprinātu Eirozonu kā tādu. ECB mandātu neietekmēs tas, vai mēs izmantosim šo ceļu vai nē. Taču šeit vairāk runa ir par. Uh, um, vairāk par fiskālo un politisko integrāciju. Trešais izaicinājums. Jautājums ir par to, kādu un kā ECB var pielāgot savu monetāro politiku un attīstīt nestandarta instrumentus, tādējādi normalizējot monetāro politiku. Tas īpaši attiecās uz mazajiem vidējiem uzņēmumiem, kas ir. Um, kas tiek ierobežoti un pilnīgi padarīt rīcību nespējīgi. ECB ir vienīgais, vienīgā institūcija Eirozonā, kas var ātri un izlemīgi rīkoties. Tomēr jāatbild arī uz jautājumu par to, kas ir labākais Eirozonai un tās institūcijām. Uh, lai nebūtu tā, ka ECB ir vienīgā institūcija, kas ir spējīga rīkoties. Un e, tieši tāpēc mums ir pāreizi jāsavirknē nepieciešamā rīcība, kas sako viena otrai. Tad, kad mēs sastarpēji savietojam šos dažādos izaicinājumus, tad man jāsaka, ka mums ir jāņem vērā, ka Eiropa nav nekāda sala. Cilvēks nav vientuļa sala, un pat ja pašreizējā krīze mums. Um, lika ļoti daudz skatīties pašiem uz sevi. Mums sevi ir jānovieto uz um, zemes lodes un jāskatās, kādas ir mūsu attiecības ar mūsu kaimiņiem un arī kāda ir mūsu konkrēta spēja ar jaunajām ekonomikām. Mums ir jāskatās uz dažādajām sākotnējām pozīcijām, mandātiem un pagātni. Šajā ziņā mūsu atbildība ir dalīta, taču atšķirīga. Ņemot vērā manu izglītību un profesionālo pieredzi, es domāju, ka es esmu pietiekami sagatavots, lai dotu savu ieguldījumu. Mums pieņemot izaicinājumus, kurus es tikko pieminēju. Mana profesionālā karjera vienmēr ir bijusi vērsta uz Eiropas Savienību, Eirozonu un starptautisko ekonomikas pārvaldību dažādās perspektīvās. Es ieguvu maģistra grādu ekonomikā Bonas Universitātē Vācijā. Tad es ieguvu biznesa administrācijas maģistru Bukoni universitātē Milānā, un es sāku savu karjeru ķelnē, e, privātā konsultācija kompānijā, kur es citus starp piedalījos arī ES fāre projektos, Ungārijā, trijās Baltikas valstīs un tolēk vēl eksistējošā Čehoslovākijā. Pēc tam es sāku strādāt e, Vācijas finanšu ministrijā man bija jāsadarbojās Man bija jāstrādā departamentā, kas atbildēja par uh, G grupu, kas uh, tajā laikā lielākoties bija G7 lietas. Tāpat arī es tiku iecelts vēlāk par direktoru vietnieku um, Eiropas lietu departamentā. 2002. gadā es kļuvu par direktoru <clears throat> Finanšu tirgus departamentā. Un uh, tur es nostrādāju 5,5 gadus. Šīs departaments arī bija atbildīgs arī par G7, G8, G20 lietām, tāpat arī uh, par attiecībām starptautisko valūtas fondu un ar valstīm ārpus Eiropas Savienības. 2008. gadā es kļuvu par valsts sekretāru, kas ir atbildīgs par ekonomikas departamentu, Eiropas departamentu un finanšu tirgus departamentu. Es esmu loceklis eh, dažās augsta līmeņa Eiropas un starptautiskās komitejās, ieskaitot G7 un G20. <coughs> Tāpat arī daudzās citās mm, padomēs. <coughs> un arī Eiropas uh, restruktūrācijas un investīciju bankā. Uh, Un es esmu priekšsēdētājs uzraudzības padomē. dažādās citās institūcijās. 2011. gadā es um, biju iecelts par vienu no vādošajiem organizētājiem G20 vadītāju samitā. Un pēc tam, kad Lehman Brothers sabruka 2008. gada rudenī, tad kopā ar Jēnsu Veidmanu es tajā laikā strādāju kancleres birojā. Ja un arī nodarbojas ar šo jautājumu. Kopš sākās parādu krīze, es strādāju krīzes pārvaldībā, citu starp izmantojot ESF. Normal that in Varbūt šādā situācijā varētu teikt, ka es pārāk bieži saku es. Es zinu, ka to visu varētu paveikt, un esmu to paveicis tikai, eh, tikai ar, tāpēc, ka man ir ļoti labi kolēģi, lieliska uh, Uh, kolēģu komanda, kas strādā Vācijas valsts kasē. Tātad ir sievietes un vīrieši, kas ir tiešām apzinīgi savu darba veicēji. Labi, es beigšu savu uzrunu. Es uh, gribēju tikai pasvītrot vēl divas lietas. Vispirms, varbūt kāds no jums uh, teiks, ka es neesmu Eiropas centrālā banka. Tas neapšaubām ir taisnība, bet visā savā karjerā es esmu ļoti cieši kontaktējies ar ECB pasauli. Jo Vācijā šeit ir eh, tāda tā kā uh, eh, Bafin un Bundesbankas kopīga atbildība. Mums tātad ir valsts kase un Bundesbanka, kas darbojas pie valsts līdzekļiem. Un arī ar Starptautiskais valūtas fonds. Eh, es esmu strādājis ļoti cieši ar Eiropas centrālās bankas personālu kopš pašiem ECB pirmsākumiem, tāpēc uh, Es uzskatu, ka man pieredze šādā sadarbībā ir pietiekama. No otras puses, arī cilvēks ar nedaudz citādu biogrāfiju būtu ļoti liederīgs pienesums valdes sastāvam. Vēl viena svarīga lieta man ir komunikācijas stratēģija, jo Eiropas bankai ir jāstāst par savām stratēģijām un lēmumiem Eiropas pilsoņiem un arī Eiropas parlamentam. Un tas ir uh, ļoti svarīgi, lai mēs varētu saglabāt pašu svarīgāko aktīvu, kas varētu būt jebkurai centrālai bankai, tas ir uzticamība. Tāpēc komunikācijas uzdevums ir ļoti sarežģīts, ņemot vērā to, ka vienotai monetārajai politikai ir jāregulē, jākonfrontē ar pilsoņiem 17 dalībvalstīs. Šeit ir jārunā par dažādiem politiskiem, ekonomiskiem kontekstiem, dažādām vēsturiem, kultūrām, valodām. Un tajā pat laikā arī vienotās valūtas nozīme nozīmē, ka globālie finanšu tirgi ļoti cītīgi, ļoti centīgi uzraug šo situāciju, un šāda mm, kombinācija liek runāt vienā vārdā, un tas ir absolūti nepieciešams ECB darbam. Un visbeidzot, izmantojot manu pieredzi, es gribētu dot savu ieguldījumu, arī strādājot ECB valdē, ieguldījumu Eiropas Savienības labklājībā, stiprinot Eirozonu un tās pilsoņus, strādājot saskaņā ar mandātu, kas ir dots ECB bankai, kas ir galvenokārt uzdevums uzturēt cenu stabilitāti. Es gribētu veikt šo uzdevumu skaidru, skaidri paturot prātā Eiropas Savienības un Eirozonas intereses Es esmu cilvēks, eh, kas, eh, kam ir Vācijas pase, bet mm, arī man ir zināšanas par ekonomisko un politisko situāciju kopumā Eiropā, un man arī ir nolūks, ļoti nopietni nolūks kalpot Eiropas pilsoņu interese. Liels paldies! Tālāk mēs pāriesim pie nākamās jautājumu kārtas. Šķiet no EPP ir pirmais jautājums. Atkal Žants Klots grib uzdot jautājumu. Labi, es, es, Žants Pols Gozese kungs. Tiešām nekas nav mainījies priekšsēdētais kundze. Labdien, kungs, mēs veicam šajā komitejā. Mēs esam pateicīgi par to, kā atbildat uz jautājumiem. Jūs jau savā uh, ekspozē teicāt e, ļoti e, pareizas lietas, bet nevienmēr tās fokusējās tieši uz krīzes, eiro krīzes jautājumu. Jūs atzīmējāt, ka ir nepieciešams komunicēt e, par darbu, bet es gribēju uzdot jautājumu arī par Sarkozī un uh, Merkels kundzes runām nesenajā dinējā, kur gāja runa par Eiropas banku rekapitalizāciju. Viņi principā piekrīt, ka šāda banku rekapitalizācija ir nepieciešama, tomēr detaļas vēl netiek sniegtas un, un cerams, uh, tagad ir mans jautājums vispirms Uh, ko jūs domājat par šo iespēju rekapitalizēt Eiropas bankas? Un otrs tāds viltīgāks jautājums, vai jūs uzskatāt, ka tā ir laba metode principu pasludināt, bet uh, attiecīgi nesniedzot detaļas un ka tirgi atkal var nonākt sarežģītā un muļķīgā situācijā dēļ tā, ka nav zinām pilnīgi visi informācija. Paldies! Yes, first, let me briefly. Vispirms, tiešām es uzskatu, ka mums eh, ir jāatkārto šī tēze, ka mums nav eiro krīzes. Šeit nav nekādi fakti, kas atbalsta šo apgalvojumu. Mums ir jāsaka lepni, ka mums ir ļoti spēcīga un ļoti stabila valūta. Tas mums ir jāsludina visai pasaulē. Tad jūs atsaucāties uz sanāksmi, eh, kurā piedalījās Vācijas un Vācijas kanclere un Francijas prezidents. Šī sanāksme notika vakar. Jā, tas ir labs starta punkts, starta punkts, proti tajā, ka Vācija, Francija vienojas, tas ir vajadzīgs priekšnoteikums, bet nav pietiekams pats par sevi. Ļoti labi, ka vakar ir atzīmēts šis starta punkts, tomēr ir nepieciešams arī aptvert citus partners, kā arī kaimiņus. Jūs eh, vaicājat par detaļām attiecībā uz banku rekapitalizāciju. Šeit man jāsaka, ka tam ir jābūt par vienu elementu tādā visaptvarošā paketē, kas mums ir jāizstrādā Eirozonā un tīpaši, lai atrisinātu Grieķijas situāciju es teicu, ka tas ir viens elements, uz to nedrīkstētu raudzīties izolēti. Nav neviens tāds atsevišķs instruments, kas izolēti varētu mums palīdzēt. Mums ir jālemj par paketi Vispirms ir jālēm pa eh, paketi, un, un tālāk ir šie pasākumi jāīsteno, jāpadara tos par operatīvi izpildāmiem. Šajā visaptvarošajā paketē ir jāieliek pieci elementi. Vispirms eh, uzticams risinājums Grieķijai, otrs veid izmantot tā sauktos ugunsmūrus. Tas nozīmē, ka vajadzētu izmantot EFSF, kā arī papildināt EFSF ar jauniem instrumentiem. Tas, lai šo izplatību apturētu, treškārt vajadzētu izmantot efektīvi EFSF instrumentu. Tas ir vēl viens it kā ugunsmurs, un tas tiešām ir tas, ko jūs saucāt par banku rekapitalizāciju, arī nodrošināt banku piekļuvu finanšu avotiem, ir tīpaši īstermiņa finanšu resursiem. Tas ir jādara 27 eh, valstu kontekstā, lai izvairītos no stigmatizācijas, tāpēc eh, vislabāk šo darbu veikt ne eh, pa institūcijām, bet aptvert visas sistēmiski svarīgās bankas visās 27 dalībvalstīs, pie tam vēl vienlaicīgi. Tātad par ko šo visaptrošo paketu ceturtais elements, kas te būtu jāietver, vajadzētu apņemties realizēt eh, stabilāku fiskālo politiku, ir tīpaši problēma valstīs un arī tām valstīs, kas, kas ir jūtīgas pret šīs infekcijas izplatīšanos. Un piec, piektais uzdevums nodrošināt labāku eh, valūtas pārvaldību un ilgtermiņā tas eh, liks arī domāt par izmaiņām līguma. Tad par šo rekapitalizāciju. Tā ir daļa no visaptverošas paketes. Šī rekapitalizācija nav izolēts instruments. Un tad, kad Jūs vaicājāt, vai tā ir laba stratēģija vakar eh, preses konferencē pastāstīt par šo faktu un nerunāt par detaļām. Tiešām ir nepieciešams laiks, lai izstrādātu šo visaptverošo paketi, tāpēc es uzskatu, ka šī principiālā vienošanās, kas tika panākta vakar, ir ļoti laba lieta un tagad ir jāstrādā pie detaļām. 23. oktobrī notiks samita sanāksme, un tad šis jautājums tiks virzīts tālāk. Paldies! Tālāk eh, sociāldemokrātu vārdā runās Sančes Presēdo vai arī savādāk? Kas tagad runās? Vaicā priekšsēdētāji. Tiešām Es zinu, ka ir zināms sajukums runājot par lielajām grupām šajā parlamentā, ka jums um, nav zināmi tie visi nosaukumi. Bet es gribu runāt sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Es gribētu sveikt jūs šajā komitejā. Un es gribētu paturpināt kaut ko tādu, par ko jūs teicāt savā ievadrunā, par starptautiskiem kontaktiem Jūs runājāt par esošo darbu, par savu esošo darba vietu, darba vietām, bet eh, ko jūs īsti gribējāt teikt? Vai mēs runājam par monetāro politiku? Atceraties arī pirms krīzes izskanēja viedokļi, ka lielajām centrālajām bankām vajadzēs atbalstīt uh, eiro valūtu un lai neutralizētu šoku iespaidu vai arī tas joprojām ir spēkā, vai arī jūs domājat uh, par pieeju no likumdošanas aspekta, arī kā jūs varētu to saistīt ar paziņojumu G20. Jūs uh, esat gaidīts viesis pie mums šajā diskusijā. Mēs vienmēr esam gatavi diskutēt par dažādiem jautājumiem, birokrātiskiem šķēršļiem, par hedge fondu izmantošanu. Tātad jums ir ļoti plaša darba pieredze. Bet kādreiz pagātnē dalībvalstis ir bloķējušas iespēju darboties G20 ietverā. Kādā veidā mēs varētu mainīt šo attieksmi, ir tīpaši ņemot vērā to, ka kādu pusotru gadu mēs neesam spējīgi atrisināt krīzi vienā no mūsu dalībvalstīm, kas ir pietiekami nopietna. Šeit es runāju par Grieķiju. Kāpēc mēs nevaram iespējot G20? Paldies! Es Pacentīšos atbildēt angļu valodā. Es ļoti ceru, ka mēs varēsim nākotnē redzēties e, biežām. Īstenī, biežāk tas īstenībā ir atkarīgs no tā, par kā jūs izlemsiet e, šo jautājumu šodien, kā šodien beigsies. Man ļoti interesē šis G20 process, jo es neredzu nekādu citu alternatīvu risinājumu Tas viss iesākās 99. gadā banku pārvaldnieku līmenī, 99. gadā, tad finanšu krīzes vidu pacēlās augstākā līmenī. G20 ir galvenais globālās ekonomiskās pārvaldības fórums tagad. G20 fórums ir parādījis savu efektivitāti krīzes laikā, un, kā jūs pareizi teicāt, G20 tagad ir jāparāda, ka G20 fórums spēj kaut ko darīt arī miera laikos, proti jāizstrādā, jāizveido globālās ekonomiskās pārvaldības ietvers, kas nesīs labumu visu dalību valstu pilsoņiem. Un tāpēc es ceru un domāju, kā 20 valsts turpinās strādāt. Vienmēr ir diskusija par to, vai 20 ir īstais skaitlis, vai 20 valsts, kas ir iekšā šajā sistēmā, ir īstais cipars. Uh, Mums vienmēr ir sarunas par efektivitāti un par likumīgumu. G7 formāts bija ļoti efektīvs instruments, bet jāsaka, ka tas vairs nebija tāda lik likumiskā ziņā visaptvaroša, jo ir jaunās ekonomikas, kas parādās tad vēl vajadzētu eh, atsaukties uz ANO sistēmu. Tur šī leģitimitāte ir simtprocentīga, bet vai efektivitāte arī ir simtprocentīga? G20 sakarā jūs pieminējāt divas lietas - monetārās lietas un finanšu reformu. Bet bez tam vēl ir arī citi darbi, kā 20 ietvarā, bet mums tomēr mums nevajadzētu paplašināt šo tēmu skaitu pārāk ātri. Vispirms ir jāpabeidz tas, kas ir solīts par finanšu regulējumu un jautājumiem, kas ir saistīti ar to. Es teikšu ka šeit ir noticis ļoti daudz, kas ir īpaši pēc Pitsburgas samita, bet tam visam ir nepieciešams ilgs laiks. Piemēram, šķiet, ka jums eh, pēcpusdien būs trialogs sanāksme par EMEA. Eh, Pitsburgā par to jau arī runāja, solīja, ka tas notiks līdz 2012. gadam visā pasaulē. Uh, Bet tā tas nav noticis ne Eiropā, ne ASV, bet vismaz ir izstrādāti likumdošanas priekšlikumi diezgan tālu progresējuši. Jāsaka, ka Āzijas valstīs Latīņamerikā gan nav īpaša progresa šai ziņā. Kaut kā mēs esam pazaudējuši šo dinamisko virzību finanšu sektora reformas un atvesļošanās darba plānā, un tas nav pareizi. Mēs nevaram teikt eh, pilsoņiem, ka lūk, gaidīsim atkal šīs melnās dienas. Jūs varbūt teiks, teiksiet, ka mums sliktās dienas notiek reiz simts gados, bet eh, sanāk, ka kaut kas sliktam notiek pat desmit gadiem. Tāpēc mums ir jāstrādā. Mēs visi piedalījāmies krīzes pārvaldībā pēc eh, Lehman Brothers kraha. Mēs negribam atgriezties pie tā, kas bija. Tāpēc mums ir jāstrādā pie trešās daļas īstenošanas, jāstrādā ar sistēmiski svarīgām finanšu institūcijām, ar finanšu derivātiem vai atvasinājumiem. Ir jāstrādā pie jurisdikcijām, Un ļoti svarīgs jautājums ir ēnu banku sistēmu šeit pēc CFSB. E, šis ēnu, ēnu sektors aptver 25 līdz 30% no globālā sektora, banku sektora. Es, protams, varu arī detalizēt runāt par e, monetārās sistēmas reformām, bet varbūt pagaidām tomēr es esmu gatavs runāt, bet tagad beigšu. Jā, esmu pārliecināta turpin priekšstādātāji, ka vēl daži gribēja zināt, ko vairāk, bet mums var pietrūkst laika, bet tagad Alde vārdā. Tagad saprotu, ka manā priekšā ir pareizais rakstā būs Silvija. Jā, es gribēju uzdot vienu jautājumu par komunikācijām saziņu, tāpēc es runāju vāciski. Jūs izmantojāt terminu bez alternatīvas. Es saprotu, par ko jūs runājat. Patiesībā nav tik daudz fórumu, kuros jūs varat uzstāties globālā nozīmē, taču es domāju, 2010. gada gadā nav alternatīvas bija galvenais atslēgas vārds bet jūs gribat izvairīties un varbūt jūs dodat, e, vēlties dot iespēju cilvēkiem, ka citu variantu nav. Tad nozīmē, ka debatas nevar norisināties. Esmu pārliecināta par to, ko jūs labi uh, komunicētiet ar cilvēku, kā jūs sacījāt, bet jūs sacījāt, mēs esam zaudējuši dinamisku virzību. Vai jūs esat pārliecināts par to, ka demokrātiskai leģitimitātei ir nepieciešams nedaudz laika. Kāpēc mēs esam nonākuši tik tālu? Vai varbūt tāpēc, ka uh, valdes locekļi uzskata, ka viņi var darīt visu, kas ir viņu prātā, vai, uh, vai tas būtu Eiropadomē vai G20 uh, samitā. Es ceru, ka tas nenotiks. Kaut arī es parasti runāju angliski, saka Asmusen kungs šādos gadījumos. Uh, man uzdeva jautājumu ļoti skaistā vācu valodā, un tad tāpēc es atbildīšu arī, atbildēšu arī vāciski. Jūs runājat par to, ko mēs sacījām 2010. gadā, alternatīvas nav, taču, paldies Dievam, es neatsaucos uz lēmumu par saturu, bet būtībā par pašu G20 eksistenci kā tādu, un šī atbilde to pamatoja. G20 nekādā gadījumā nav nekas perfekts, taču uh, alternatīvas mums nav, vismaz pat laba ne. Jūs pieminējāt ļoti svarīgo aspektu. Jūs runājāt par dažādām apakšsistēmām, kas ir mūsu rīcībā arī darbojoties ar tirgiem un politikā. Tirgi ļoti bieži atbild reaģē ātri, un tad vēl ir vesela virkne jomu, juridiskā joma. Tas prasa laiku, un bieži vien mēs saskaramies ar situācijām, kad nekādu noteikumu nepastāv, tāpēc mums jārīkojas netik ātri. Jautājums ir par to, cik uh, lēnāk ka mēs vēl drīkstam būt. Iespējams, ka tagad mēs rīkojamies pārāk lēni, taču nevienmēr ir pareizi raudzīties uz Blumbe, uz, bet ir vērts skatīties uz vidus termiņu prioritātēm, uz to, ko mēs vēlamies panākt un nesteigties tik ļoti. Taču jautājums ir pareizs. Kad jūs uzdod jautājumu par demokrātisko leģitimitāti, tad man ir mīkla. Kāpēc nepastāv parlamentārā asamblēja, kas darbotos paralēli ar G20? G20 biznesa līderi sanāk kopā, bet mēs neesam neko redzējuši tādu kā G20 parlamentārā asamblēja. Es nezinu, kāpēc. Tas ir ļoti svarīgs aspekts, jo citādi mēs tiešām zaudējam atbalsta mūsu īstenojamajiem pasākumiem. Taču tas eh, ir saistīts ar dažiem ļoti sarežģītiem jautājumiem. Mēs te runājam par ekonomisko pārvaldību, piemēram. Un turpināsies uh, atbildības pārnes no nacionāliem parlamentiem uz Eiropas parlamentiem. Es domāju, tas ir atbilstošs solis, taču ne visiem tas ir pieņemams. Uh, Šis ir svarīgs debats, es acīm redzot, neesmu daļa no jūsu debatēm, taču jums ir jārunā par to, vai jūs varētu pārlikt dažu daļu atbildības uz Eirozonu. Taču tās ir jūsu diskusijas. Un tagad e, ECR vārdā staiceka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Asmusen kungs uzdoš jautājumu kas pamatojas uz eh, atvērtiem un uzticamiem avotiem Deutsche Presse Agentur un Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jūs zināt, ka es lūkšu jūsu komentāru par Šoiblera kunga interviju Frankfurter Allgemeine Zeitung. Tajā viņš vēlreiz atkārtoja vai ierosināja, ka lielāka eh, parādu norakstīšanu Grieķijas eh, obligāciju turētājiem varētu būt nepieciešama. Tas ir tiešais citāts. Un tad vēl otra lieta, ka Vācijas valdība izskata iespēju par 16% atlaist Grieķijas parādu. Kāds ir jūsu komentārs par šiem diviem informatīviem paziņojumiem? Paldies! Es uzskatu, sakās Musēna kungs, es eh, tagad varu komentēt Vācijas valdības nostāju, bet es ceru, ka situācija uzlabosies un man nākotnē tas nebūs jādara. Tagad es to darīšu, nākotnē mana nostāja būs atšķirīga, par to jūs varat būt pārliecināts. Mans ekonomikas ministrs sacīja šajā intervijā, tātad Vācijas ekonomikas, Vācijas federatīvais ekonomikas ministrs sacīja, ka mums ir jāatrod, jārisina tas, eh, jāizpild tās pratības, prasības, kas tika pieņemts 21. jūlijā. Un bija Un jautājums, vai vienošanās, kas toreiz tika panākt vēl ar vieni, ir spēkā. Un viņš jo īpaši pieminēja privātā sektora iesaisti Grieķijas obligāciju turētārai. Viņš nevisai uh, skaidri izteicās par nepieciešamību atbalstīt EFSF ar Eiropas instrumentiem. Tātad mēs uh, ļoti augstu vērtējam to, kas notiek Slovākijā un Maltā. Viņš uzdeva jautājumu, ja kādam fiskālajā, no fiskālā viedokļa jāsaņem, eh, jā, jāpanāk ekonomiskais mērķis, tad tas ir, te ir būtībā runa par eh, Grieķijas risinājumu. Jā, jūlijā šis, eh, šī vienošanās par 21% samazinājumu vēl vien ir spēkā. Un viņš sacīja, ka uh, trojka pamatojoties uz savu uh, ilgspējības ziņojumu sniegs atzinumu, un tātad te būs secinājumi. Pirms tiek izdarīts secinājumi, mums ir nepieciešams ugunsienas, arī tūliņš sacīja, tas ir jādara pareizajā secībā, un tas ir jādara tā, lai tas ieviestu kārtību finanšu tirgū. Tas jo īpaši attiec uz eh, kredītu eh, negadījumu noraidīšanu, tātad izvairīšanos no kredītu negadījumiem. Tas tā viņš sacīja. Es arī zinu, ko sacīja Vācijas ziņu aģentūras sacīto par zināmu uh, likmi, kas ir procentāla likmi, kas būtu jāsamazina bet es uz to nevaru atbildēt, jo trojka vēl arvien atrodas Atēnās. Bet zināms ir tas, ka mums jānāk lajā ar ilgspējību, ilgspējīgu ekonomisku risinājumu attiecīgajai valstī. Bet es jums tagad vēl nevaru atbildēt, jo trojka secinājumi vēl nav izplatīti. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētāji. Tagad zaļo vārdā. Fēna kungs, eh, jā, augsti godātais Rasmusena kungs. Nav nekādu šaubu par to, ka jūs esat Vācijas eh, finanšu tirgu politikas centrālā persona, un es domāju, ka jūs mūsu skatījumā esat tāda kā varavīksne. Jūs esat uh, tik daudzveidīgos amatos strādājuši ar Veigalu kungs, Weber kungs, arī jums par to ir uzdevuši jautājums, jums ir bijuši ļoti plaša darbības joma. Pirms krīzes bija interesants raksts, par, kur tika uzsvērta lielāks liberalizācija, liberalizācijas nepieciešamība par reālajiem pirkumiem, starptautiskajiem lobbyiem, kas mēģina panākt lielāku liberalizāciju. Šie centieni izgāzās. Un uh, banku krīze un uh, glābšanas plāni tajos jau spēlētu galveno lomu, taču mums ir bijusi laba sadarbība pieredze ar jums likumdošanas procesā, uh, Eh, bija profesionāli brīfingi Bundestāgā parlamentā, un es gribu sacīt, ka mēs vienmēr esam bijuši priecīgi par to, ka mums ir partnerisks eh, darījuma partneris Eiropas centrālās bankas valdes locekļa amatā. Es tikai gribēju sacīt, jūs esat strādājuši ar tik daudziem valsts sekretāriem, ministriem, uh, bet eh, šajā neatkarīgajā iestādē, ko jūs darīsiet ar dažādiem noteikumiem, ko izvirzāt dažādām valstīm, Eiropas centrāla banka vienmēr ir bijusi centrāla organizācija, kas ir eh, bijusi strikta, taču neuzskatīja par īpaši nopietniem sociālos jautājumus īrijā, Spānijā, Grieķijā. Kā jūs mēģināsiet panākt lielāku sociālo līdzsvaru ar saviem krīzes pasākumiem? Paldies! augsti godātais deputāta kungs. Es tikai pakomentēšu jūsu sākumā sacīto, neklāstot detalizēti. Jūs runājat par šo, par šo 2006. gada rakstu Tur bija runa par tādiem kā atpakaļējošiem pasākumiem, bija, cen, bija teikums, kas bija neveiksmīgs, bet, nu, kopsavilkumā rezumējot, es varētu sacīt, ka es uzskatu, ka visi tie cilvēki, kas ir bijuši iesaistīti finanšu krīzē pēdējo gadu laikā, uh, ir bijuši spiesti maksāt par savām mācībām, un tas saistīts arī ar mani, arī man tāpat ir finanšu krīze, taču neviens neparedzēja. Un es domāju, visi, kas nedomā par pagātni, par tām mācību stundām, ko tā būtu varējis viņiem sniegt, maldās, un es varu savā vārdā sacīt, ka man arī pašam ir bijis jāpārdomā gūtās mācības, mūsu gūtās mācības. Mums ir nepieciešama uzticēšanās valsts sistēmai un supranacionālajām organizācijām. Tām ir jānosaka noteikumi, un vēl svarīgāk ir tas, ka šie noteikumi ir jāizteno. Tas attiec uz finanšu tirgu regulu. Mēs nevaram atkāpties. Es domāju, mēs esam zaudējuši zināmu dinamisku virzību. Man kungs par to uzdeva jautājumu. Es domāju, mums tas būtu jādara, jo īpaši reformējot Bāzele 3 tiesību aktus, mums ir pienākums mācīties no šīm mācībām. Tagad pievēršoties jūs konkrētajam jautājumam par nākotni. Jūs uzteicāt manu darbu, ka es esmu pragmatisks. Jūs zināt, tas nevienmēr ir pozitīvi vērtējums saistībā ar monetāro politiku Vācijā. Taču no globālā un Eiropas konteksta viedokļa raugoties, tas tā ir pozitīva īpašība un vāciešiem šai ziņā būtu ko pamācīties. Tā ir tauta, kuriem Ir tauta, kurai eh, šīs procentu likmes ir par augstu, un ir tāds, kurām par zemu, bet eh, nevienam ne otram nav taisnība. Jums vienkārši jāraugās, kāda ir situācija un jāpieņem lēmums. Iespējams, ka jūs smaldāties, taču jums ir jādara tas, kas ir jādara, jāizanalizē dati, un tā jūs panākat cenu stabilitāti. Jūs runājāt par trojku, par eh, situāciju trojkā. Es domāju, šajā gadījumā mums ir jābūt striktākiem. Tas nenozīmē, ka jūs to varat nolikt tikpat svarīgā lomā kā sociālo aspektu trūkums, jo augsta inflācija un budžeta trūkums neņem vērā, arī tie neņem vērā sociālos aspektus un Startautiskais valūtas fonds pēdējo gadu laikā ir uzrādījis uh, tādu krasu līkmi, līkni, un ja jūs paraugāties to, kas notiek Āzijā šodien vai uz Grieķiju, Portugāli un Īriju. Labi, turpin priekšsēdētāji. No abām pusēm ir bijusi, bijusi grēkošana, paredzēts jautājumu un atbilžu uh, Mm, lokus uz piecām minūtēm. Tagad pievērsīšos goe, klūtis kunga, bet tagad man tur kungs. Tātad četras minūtes. Ja jūs ar četrām minūtēm aizņemat laiku jautājumu uzdošanai, tad atbildes vienkārši nebūs. Lūdzu, vairs nākošiem runātājiem. It's okay? Jā, yeah, okay. Also... Rasmusēna kungs, kā jūs jau zināt, Eiropas parlamentam ir ļoti maz pirms kādu laiku pieņēma dokumentu par ekonomisko pārvaldi. Un, un, un Tur bija runa par ļoti svarīgiem jautājumiem, un arī runa bija par to, kāda ir krīzes iemesla. Vācijas valdība izteicās pret šo pieeju un tāpat centās. Izvairīties no šī jautājuma. Un jautājums, ko es gribēju uzdot, ir sakojoši, vai jūs piekrītat parlamentam vai nē, un uh, kā jūsuprāt varētu būt dalībvalstu pieeja šim jautājumam, jo daudzās ES valstīs notiek plaši protesti, īpaši jauniešu vidū, tas ir Spānijā, Grieķijā un citās valstīs. Jautājums ir par to, kāda ir šo manifestāciju loma. Jā, atbild Asmusen kungs, es centīšos pateikt pavisam īsi. Man šķiet, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai makroekonomikas līdzsvars tiktu pieskatīts tā ļoti tuvu. Tas ir paredzēts stabilitātes paktā. Uh, ir ļoti daudz nelīdzsvarotu situāciju, un tas ir par iemeslu lielajam parādam dažās Eirozonas dalībvalstīm. Es domāju, ka mēs esam spēruši lielu soli uz priekšu, un ir nepieciešama cieša uzraudzība attiecībā uz parādiem un pārpalikumiem. Tas viss ir jāuzrauga un jākontrolē. Bet te. Eh, E, ir jāsaka, ka ir novērojama arī tāda zināma asimetrija. Ir reģioni, kuros ir deficīts, budžeta deficīts, taču ir arī konkurētspēja. Un tur vienkārši nepieciešams piestrādāt pie iekšējā tirgus. Uh, kas ir kā struktūrālo reformu katalogs. Savās rakstiskajās atbildēs es jums detalizēti atbildēju, tas ir pakalpojumu sistēma, eh, pētījumi un attīstība, un es jums skaidri pastāstīju par to, kā es redzu nodarbinātības jautājumu. To visu jūs varat redzēt manās rakstiskajās atbildēs. Tāpat arī jūs man jautājat ko es domāju par protestiem Eirozonas valstīs, par visām šīm manifestācijām, nu, es varētu jums pateikt, ka tas ir kā brīdinājums, kā trauksmes zvans visiem politiķiem, īpaši, ka tas nāk no jauniešu puses. Un kad es redzu attēlus no šādiem protestiem, tad es redzu, ka lielākā daļa ir jaunieši un uh, Man liekas, ka ir ļoti būtiski jautājumi, kas te ir jāskar, piemēram, par izglītību, par pieeju izglītībai, jo mana māma bija skolotāja, un ir viena lieta, kas ir pilnīgi skaidra, ir nepieciešams nodrošināt, lai visiem būtu pieeja izglītībai. Tas sākās jau ar pamatskolu, un eh, pēc tam turpinās tālāk. Nu, bet, nu, jūs varat arī rakstiskajos jautājumos pastīties, ko es atbildēju. Paldies, Asmusēna kungs. Tagad no tautas partijas jums e, jautājums. Jā, liels paldies, Asmusēna kungs. Es nevēlos. Uh, apšaubīt jūsu kompetenci, jūs esat neapšaubāms eksperts, taču es gribu uzdot četrus jautājumus. ECB neatkarība tiek apšaubīta, ko jūs par to domājat, tālāk par glābšanas uh, pasākumiem. Mums arī nepieciešami jauni instrumenti, ko jūs par to domājat trešām kārtām bankas mērķi kas uh, ir tā saucamā cenu stabilitāte, tirgu stabilitāte nākotnē, ko jūs par to domājat un par ekonomikas sildīšanu. Eh, tālāk, ceturtais stabilitātes un izaugsmes pakts. Es atgriezīšos pie tā, ko teica Bulmana kungs. Un to, ka ir dalībvalstis, kas bloķē to visu jau no 2002. 2003. gada, jūs jau tajā laikā strādājāt finanšu ministrijā, vai tā ir, dalī, vai tā ir dalībvalstu vaina? Un kā jūs domājat, kā panākt konsensu par uh, Uh, finanšu tirgus pārvaldi. Un tad tas nu arī būtu viss no manas puses. Lankenkungs, tie bija astoņi jautājumi, bet es centīšos pavisam ātri atbildēt. Jūs interesējaties pār ECB neatkarību. Īpaši, kas attiecās uz SMP programmu. Valūtu emitējošas bankas neatkarība ir absolūti nepieciešama, taču no neatkarības izriet arī atbildība, kas attiecās. Uz uh, bankas lēmumiem tad tie tiek pieņemti Mm, tu, i, tad īpaši ir jārunā par smago ekonomisko situāciju un par to, kāda loma bija Eiropas centrālajai bankai. Tajā tā bija ierobežota laikā, un šie instrumenti darbojās ierobežota. Kas attiecās uz glābšanas pasākumiem, tad mums ir nepieciešami četri instrumenti - iepirkumi primārajā un sekundārajā tirgu, trešām kārtām banku rekapitalizācija. Tas ir jādara centrālajām valdībām, un tāpat arī mums ir piesardzības instruments, lai izvairītos no mm, draudiem, ka šādas krīzes varētu pārmesties uz citām valstīm. Tas viss ir jākombinē ar pietiekamu glābšanas fondu apjomu, neapdraudot banku likviditāti. Te ir jāievēro mm, nolīguma 23. pāns, un tas mums ir jāpatur prātā. Jā, ECB bija izstrādājusi sev tādu uzdevumu, sarakstu, uh, vai tad būtu labāk? Man vispār tāds jautājums nenāk nemaz prātā. Man šķiet, ka ar nolīgumu ir pilnīgi pietiekami un um, mēs no tā ļoti lielā mērā varam iedvesmoties. Tāpat jūs uzdevāt jautājumu par stabilitātes un izaugsmes paktu un par finanšu tirgus regulēšanu. finanšu tirgus regulēšana un fiskālā regulēšana ir noteikti kaut kādā veidā jākoordinē. Nepieciešama fiskālā koordinācija, tam ir jānotiek ļoti ciešā sadarbībā ar finanšu tirgu. Un tad, kad mēs runājām par fiskālo integrāciju, tad te ir runa par 27 dalībniekiem. Mums ir jāpadara val, um, monetārā savienība stabilāka un ir aspekti, kas attiecās uz 27 pusēm iesaistītajām, bet ir aspekti, kas attiecās tikai uz 17. Tie 17 jau nav nekāds izredzēto pulciņš. Igaunija tagad arī iestājās šajā klubiņā, tāpēc, ka viņi bija izpildījuši nosacījumus, lai to izdarītu, un tas ir pierādījies ilgstermiņā. Taču bez šaubām ir jāspēr dažādi soļi arī dalībās parlamentiem. Lielas paldies! Paldies! Antonīna kungs. Lielas paldies, Asmusen kungs. Es ļoti augstu vērtēju jūsu atbildes. E, un pirmo reizi es esmu uzklausījis tik interesantas atbildes. Mans jautājums ir par cenu stabilitātes mērķi. Kad mēs runājam par šo cenu stabilitāti, vai jums liekas, ka pašlaik pastāv inflācijas risks, jo patiesībā eh, ASV uzskata, ka drīzāk ir deflācijas risks un ka zemes procentu likmes varbūt varētu atjaunot izaugs izaugsmi. Tā uzskata arī ASV, ka tas būtu labāk. Un ka vajadzētu veikt tādu miksli starp ekonomisko, fiskālo un monetāro politiku. Un eh, Tad jautājums arī ir par Eiropas finanšu stabilitātes fondu. Vai jums eh, šķiet, ka to nevar tieši uh, garantiz, garantēt, vai tas ir jādara no citiem līdzekļiem? Ich hoffe, ich habe in Es ceru, ka es pareizi sapratu jūsu jautājumu. Un ja tas tā nebija, tad varat man pēc tam pasūdzēties. Tagad e, jautājums bija par to, kāda ir bijusi perspektīva attiecībā uz inflāciju. Nu, es gribētu teikt, ka dati. Par inflāciju Eirozonā ir sekojoši. Inflācija ir 3%, un tas ir pārāk daudz, un ir ļoti iespējams, ka vēl vairākus mēnešus inflācija pārsniegs 2%. Taču ir arī iespējams, ka mēs atgriežamies pie 2%, kas tiek uzskatīta uh, kā savietojam ar cenu stabilitāti vidējā termiņā. Tāpēc tiešām var teikt, ka Eirozonā pastāv inflācijas risks, taču šis risks ir diezgan līdzsvarots, ņemot vērā pašreizējo situāciju. Tālāk jūs uzdevāt jautājumu par politisko miksli un arī par ASV. ECB Un ASV centrālajai bankai ir pilnīgi atšķirīgi uzdevumi. Un mums te ir jāskatās mikroekonomiskajā un makroekonomiskajā līmenī. ECB ir ar ierobežotu, taču ļoti svarīgu mandātu. Tas ir ierobežots tādēļ, ka mums ir vienkārši jārūpējās par cenu stabilitāti, bet pēc tam valdības, īpaši nacionālajā līmenī, var ar dažādiem instrumentiem, kā piemēram fiskālā politika, struktūrālā politika, piedalīties tajā, lai uzturētu ekonomikas izaugsmas potenciālu, tāpat arī par algām, kas ir jāapspriež ar um, arotbiedrībām, bet, nu, Visiem ir jāiesaistās, un es domāju, ka te nevajadzētu visu savās vienā maisā. Es domāju, ka nolīguma 123. pāns ir ārkārtīgi svarīgs, jo tur ir aizliegts finansēt finanšu operācijas. Tas ir tekstā un tas ir tas gars, pie kura mums ir jāturās. Mums tiešām ir pilnīgi skaidri jānošķir no vienas puses monetārā politika un pēc tam, kāda ir fiskālās politikas loma. Mums ir jābūt ļoti caurspīdīgiem šajā jautājumā, un es domāju, ka šis uh, pāns, 123. pāns ir viens no monetārās politikas pīlāriem Eiropā. Jā, liels paldies! Ole Šmits! Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Asmusena kungs, jūs eh, esat bijis eh, centrā gan arī visos svarīgākajos notikumos, un Vācijā jūs esat viens no vārīgākajiem cilvēkiem. Un tas attiecās gan Eiropas Savienības līmenī, gan Eirozonā. Vai jūs teiktu, ka Vācijas, mm, vai Vācija ir uzņēmusies būt par līderi šajos gados Eirozonā? Es esmu no Zviedrijas, līdz ar to mēs neesam Eirozonā. Un man ir jautājums tāds, vai būtu ieteicams jaunām valstīm iestāties Eirozonā pašreizējā eiro situācijā, vai jūs to atbalstāt? Šo jautājumu, ja es to uzdotu par savu valsti. On your first question. Par jūsu pirmo jautājumu Vai Vācijas valdība ir darījusi visu, ko vajadzēja darīt krīzes laikā? Atbildi ir jā. Bet kāds tad būs mans vadošais princips eh, nākamajā manā amatā? Es nekritizēšu ne Vācijas valdību, ne arī kādas citas valdības par šo valdību pieņemtajiem lēmumiem kaut kad pagātnē, tad, kad es strādāju par ierēdni Vācijas valdībā. Un tad nākotnē tas varētu mm, viss būt savādāk. Par, es varētu paust ECB viedokli, bet īstenībā tas būtu galīgi nelojāli, ja bijušais valsts ierēdnis tagad atskatoties atpakaļ sāktu kaut ko kritizēt. Tāpēc es esmu skaidri nošķīris šo, šo šķirtni, kas ir bijis pagātnē, tas ir pagātnē un nākotnē savādāk. Tālāk. Iestāšanās Eiropas monetārajā savienībā. Man ļoti gribētos teikt, ka ja tāda valsts kā Zviedrija tādu kultūru un tādu fiskālo politiku, tad es labprāt teiktu, lūdzu, nāciet iekšā. Tomēr šī atbilde nav pareiza. Atbilde ir tāda, ka uh, monetārā eh, savienība nav nekāds veikals, tur ir četri konverģents kriteriji, kas ir jāizpilda ilgtermiņa perspektīvā. Tas nav tikai tā, ka kaut ko jūs izpildat vienu vai divus gadus, ir jāpārbauda ļoti rūpīgi statistiskas datus. Mēs esam guvuši arī šai ziņā mācību iepriekš. Un ir arī līgumā noteikti nosacījumi, kritēriji, Eh, kas būtu jāizpilda valstī pirms iestāšanās. Tāpēc es uzskatu, ka esošā procedūra ir pareiza, un tā ir arī oficiāla atbilda no manas puses, bet emocionāli es teiktu, jā, protams, ja Zviedrija šos konverģences kriterijus izpildītu, tad noteikti Zviedrija būtu arī lieliski valsts, ko varētu pēst iekšā Eiropas eh, monetārajā savienībā, tad, lūk, tāda ir mana atbilda, gan formālā puse šeit bija, gan arī man personiskā. Uh, doma. Es domāju, ka nākotnē par šo eirozonu uh, te jāsaka tā, ka Igaunija ir iestājusies tikai pirms dažiem mēnešiem, un šķiet, vismaz man šķiet, ka viņi ir priecīgi. Un vispār eiro Igaunija atbalsta daudz labāk, daudz entuziastiskāk nekā uh, piemēram, Vācijā. Bet kas ir svarīgi, ir jāizpilda ekonomiskie un monetārie kritēriji, un ja jūs iestājaties šajā klubā, tad jūs piedalāties arī lēmumu pieņemšanā, un tā ir lieta, par kuru nedrīkst aizmirst. Priekšstādē, paldies! ECR grupa vairs neuzdos jautājumus, tāpēc mēs atkal atgriežamies pie zaļo grupas. Sven, lūdzu, ja ir vēlēšanās, varat uzdot jautājumu. Ja es labprāt dotu iespēju citiem kolēģiem kaut ko pavaicāt. Tautas partija arī ir izsmēlusi savus jautājumus. Mums vēl ir laiks, ja kas. Labi. Tad esmu nedaudz apjucis dzirdot jūsu monetārās politikas izklāstu, jūsu viedokli par to. Varbūt jūs varētu atbildēt uz kādu jautājumu. Jautājums man ir pārsteidzis. Gribu runāt par inflācijas definīciju. Šī definīcija ir balstīta uz patēriņa cenu inflāciju, bet mēs redzam arī kapitāla cenu tirgu problēmas. Uh, Vai jums nešķiet, ka ECB varētu mainīt vai arī tālāk attīstīt savu šo konceptu par cenu stabilitāti, ņemot vērā, ka arī e, kapitāla vai pamatlīdzekļu cenas arī svārstās ļoti lielā amplitūdā? Es negribēju jūs mulsināt, es gribēju jau novērst šo pretrunu savā ievadrunā. Tad es teicu, arī cenu burbuļi nekustamā īpašuma, arī akciju tirgu, eh, ko izraisīja arī naudas plūsmas traucējumi ir bijuši monetārās politikas problēma pamatā. Es centos ar šo teikumu, kas ir arī lasāms manās atbildēs, es centos paskaidrot savu pozīciju sīkāk. Vispirms cenu uh, stabilitātes definīcija ir saistāma ar harmonizēto patēriņa cenu uh, indeksu, jo tas ir kaut kas tāds, kas ir caurskatāms, kas ir zināms, ko var salīdzināt visā Eiropā. Ja mēs apstrahējamies no šī indeksa, tad mēs zaudējam arī līdz šim panākto caurskatamību. Un tomēr, kā jau es teicu, šī gaidīšanas politika, aktīvu cenu inflācija 2007. 8. gadā tā parādās arī globālajā debatē par monetāro politiku, tad tam visam ir savs pamats pašā sākumā ir jautājums, kādi instrumenti ir mūsu rīcībā? Mums ir jā, jādara daudz pētījumu, jo, ja mēs pieturamies pie veciem principiem, ja ir vairāk mērķi, tad ir vairāk instrumenti. Ja jums ir galvenais instruments, eh, tātad eh, procentu likmes, eh, kas ir bankas īpašumā, tad jūs izmantojat to, lai regulētu cenu stabilitāti. Uh, un tad varētu būt problēmas. Tāpēc es uzskatu, ka ir nepieciešama tāda padziļināta analīze, kādas makro uzraudzības pasākumus mēs varētu izmantot šī joma, par ko jūs runājat, ir literatūrā aprakstīta, ir piedāvāti arī risinājumi. Tomēr šeit ir jāiet ceļš uz priekšu. Uh, aktīvu cenas izmaiņa ir arī risks cenu stabilitātes nodrošināšanā, un jūsu apsvērums šai ziņā ir pilnīgi paties un pamatots. Bet ECB ir divi pīlāri monetārijā koncepcija, un šī divpilāru stratēģija fokusējas uz ekonomiskām lietām un uz monetārām lietām, un pirms dažiem gadiem. Uh, mēs konstatējām, ka ekonomiskam pīlāram tika pievērsta daudz lielāka uzmanība. Un tagad kaut kā ir sviediens atkal atpakaļ uz monetāro politiku. Bet vajadzētu līdzsvarot abus pīlārus, jo šeit jūs varat arī apkopot gan izaugsmi, gan kreditēšanas apjomus, un tad varēs noteikt arī cenu inflācijas rādītājs. Paldies, Elisa! Runāšu portugāļu valodā. Obrigada por estar aqui conosco. Eu gostaria de voltar à resposta que. Es gribētu atgriezties pie jautājumiem, ko uzdeva mūsu kolēģis Gozes kungs un proti tika nolēmts pieņemt dažādus mērus, lai iejauktos dažādās valstīs, bet, manuprāt, mēs te iekļuvām aburtajā lokā kā, jo te tika piesaukts, ka ir nepieciešama banku rekapitalizācija. Šo rekapitalizāciju veids dalībvalstis. Daudzām dalībvalstīm ir problēmas iegūt finansējumu, tādēļ, ka tām ir ļoti liels ārējais parāds. Un tad tās ir bankas, kam ir jāfinansē šo valstu parāds, un te mēs nokļūstam spēlē spirālē, kura ir jāpārtrauc. Un te ir ārkārtīgi svarīga loma Eiropas centrālajai bankai, jo ir tās bankas, kas ir pārāk lielas, lai tās varētu izglābt, un ir arī valstis, kas ir pārāk lielas, lai tās izglābt. Tāpēc man liekas, ka ECB pozīcija man šķiet ļoti grūta. Man arī šķiet, ka ir nepieciešams izkļūt no banku krīzes. Un komisija nāks klajā ar leģislatīvu priekšlikumu šoruden, taču man šķiet ir nepieciešams uh, ļaut, lai bankas glābj sevi pašas un nevis glābt viņas ar nodokļu maksātāju naudu. Un tad arī jāskatās, ko darīt ar uh, dalību valstu ārējiem parādiem. Lai nenotiek tā, ka um, Grieķijai ar banku palīdzību ir jāfinansē savs parāds. Jo šī problēma ir ārkārtīgi sarežģīta, un es vienkārši gribēju uzzināt. Kā jūs redzat šo situāciju tā vispārīgi no Eiropas centrālās bankas viedokļa? No, thank you very much for. Paldies par šo ļoti komplekso jautājumu. Es pilnībā piekrītu tam, kāpēc pusotra eh, gada krīzes situācijā mums vajadzētu burtiski, ļoti būtiski izmainīt šo situāciju spēli jo pretējā gadījumā mēs zaudējam uzticību, un jūs sakat, ka vajadzētu šo aburto loku pārtraukt, jo atkal šeit valstis dodas uz bankām, tālāk prasa līdzekļus, attiecīgi nonākam reālajā ekonomikā, tagad, tagad atkal nodokļi, un tādā veidā šis loks turpinās. Un situācija ir līdzīga kaut kur 2008. gadam, bet dažos aspektos mūsdienu stāvoklis ir pavisam savādāks. Kas ir atšķirīgs? 2008. gadā problēma sākās ar uh, bilances kvalitāti atsevišķām bankām un ar dažādiem pasākumiem, ar glābšanas pasākumiem, tad šī problēma tika pārcelta uz, uz um, valstu bilancēm. Tātad toksiskie aktīvi bija problēma un tad pēc tam tas pārcēlās uz atsevišķu valstu fiskālo pozīciju. Tālāk maksātspēja, valstu maksātspēja un arī valsts parāda situācija vairs netiek uzskatīta par pašsaprotamu situāciju, un līdz ar to atkal šeit ir saikne ar banku bilancēm, kas ir pasliktinājušās. Tad eh, reakcija iet no valsts uz bankām pretējā virzienā, un tas ir savādāk, tā ir atšķirības starp iepriekšējo situāciju un ko mēs nevaram pateikt. Mēs nedrīkstam teikt, ka valstu obligācijas ir toksiskas. Mēs nevaram attīrīt valstu bilances no šādiem toksiskiem attīviem. Ja mēs kādreiz to pacentīsimies darīt, tad tas būs pilnīgi nepareizi. Tad mēs nevaram atkārtot 2008. gada pieredzi, mums jāmeklē ir cits risinājums. Vēlreiz es gribētu eh, teikt, eh, ka es negribu runāt par konkrētu tiem cipariem. Es vienkārši gribētu vairāk fokusēties uz ilgtermiņa risinājumu Grieķijai. Un par paketi. Tad kāda ir ECB loma? Mums ir nepieciešams atrast veidu, kā izveidot tādu visaprošu pasākumu paketi. Un tas jādara ātri, tāpēc, ka šī slimība izplatās. Uh, Un visatverošajai paketei būtu jāietver tāds stabils risinājums Grieķijai, ne tikai fiskālajā ziņā, bet arī konkurētspējas ziņā. Kāds tad būtu Grieķijas biznesa modelis? Kā varat nodrošināt šīs valsts izaugsmi? Grieķija ilgu laiku ir bijusi uh, rietumu austrumu daļā tad tas ir pati tālākā austrumos uz austrumiem daļa, kur ir iespējams vest eh, biznesu pēc rietumu noteikumiem. Tad mums ir nepieciešami atkal jau iepriekš minētie uguns mūri, lai varētu izmantot fondus visefektīvā veidā, arī e SD fondus. Tad mums vajadzētu darīt tā, lai nebūtu nekāda stigmatizēšana. Šeit ir arī rekapitalizācija, īstermiņa finansējuma nodrošinājums. Ceturkārt, mums ir nepieciešama uzticama ekonomiskā un fiskālā politika. Ne tikai programmu valstīs, bet arī tajās valstīs, kur šī infekcija potenciāli ir, ir izjusta, tāpēc lielākā daļā dalību valstu mēs gaidām aktivitāti šai frontē. Un piektkārt, mums ir skaidri jāapsaka, kur mēs gribam iet, uz kurien iet Eiropa. Mums ir nepieciešama pārvaldības struktūra, kur būtu skaidrs fokus uz Eirozonu. Un, ja mēs paņemam visus šos aspektus kopā, tad Mēs, protams, varam nākt klajā dažādiem formulējumiem - ekonomiskā pārvaldība, integrācija un tā tālāk. Bet ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē, ka bagātākajām valstīm ir jāmaksā vairāk un ilgāk nekā nabadzīgākajām valstīm, ne tikai trijos, četros gados, bet arī ilgāk. Un lai to kompensētu, tas ir otrkārt. Uh, ir nepieciešama iejaukšanās no ārpuses tādā kontroles formā. Vajadzētu kontrolēt nacionālās fiskālās politikas, un tas jau noved pie vairāk politiskas savienības, un galu galā tā tas arī ir. Jautājums ir par to, kam ir mandāts rīkoties šādi. Tas ir atkarīgs no dalībvalstīm, dalībvalstu parlamentiem, valstu valdībām, Eiropas parlamenta. Uh, ECB šeit ir ar ļoti svarīgu, bet ierobežotu mandātu. ECB ir jānodrošina cenu stabilitāti, finanšu tirgu stabilitāti, tāpēc ECB loma ir svarīga, tomēr tā ir ierobežota. Un tā ir arī daļa no kopējās ainas, un ja pārējie iesaistītie nepilda savus uzdevumus attiecīgi, tad ECB būs ļoti grūti panākt vislabāko rezultātu. Pač, um... Liels paldies! Man vēl ir viens īsts, pavisam īsts jautājums, jo patiesībā laiks ir beidzies daudz maz. Dažos no nu, jūs atbildīgi jūs pieminējāt finanšu pakalpojums un ka šai ziņā jādara pēc iespējas vairāk 27 dalībvalsts līmenī, bet jūs sakāt, ka iespējams, ka dažas lietas būs jādara 17 dalībvalsts līmenī saistībā ar eiro stabilitāti. Taču Es gribētu zināt, ko jūs esat paredzējis, kas būtu jādara 17 dalībās slim. Es saprotu, ka jums kaut kas būtu jādara krīzes eh, risinājuma sakarā saistībā ar banku sektoru, taču kā tas ir attiecībā uz vispār finanšu pakalpojumu jomu? Vienīgais iemesls, kāpēc būtu jārīkojas 17 dalībvalsts līmenī, ir tas, ka ir jāaizsargā kopējā valūta un tās stabilitāti. Tātad es darītu, cik vien ir manos spēkos rīkojoties 27 dalībās līmeni saistībā ar finanšu stabilitāti, jo jūs zināt, ka Eirozonai ir jārēķinās ar finanšu centriem ārpus tās. Ir viens aspekts, kas bieži vien netiek ņemts vērā, kad mēs runājam par Uh, līdzsvara trūkumu procedūru. Tas ir atbildot uz klūci kungu jautājumu. Līdzsvara trūkumu novēršanas procedūra ir ne tikai fiskālā nodokļa politika, bet vispār galvenā politika. Un, jo es pieminēju, ka tas, ka mēs nedarbojamies monetārās politikas jomā, bija liels trūkums. Taču, ja mēs te ejam līdz ekstremālam līmenim, tad uh, līdzsvara trūkuma novēršanas procedūra Eirozonā ir īpaši svarīga. Un zināmā brīdī jūs san, nonākat brīdī, jūs nonākat līdz tādai situācijai, ka jūs ietekmējat kopējo tirgu. Un nav runa tikai par Eirozonas fiskālo politiku, bet ārkārtējas gadījumos, un mani kolēģi Londonā to zina, jūs nonākat pie vienotā tirgus. Nu, tas ir tāds, kā tās ir nevēlamas, neparedzētas sekas, tad, kad jūs e, īstenot kopīgo politiku. Runājot par finanšu stabilitāti, kā jau es sacīju, es vēlos, lai noteikumi atteiktos pēc iespējas vairākas 27 dalībvalstīm mums jāizmanto kopējā tirgus labumu, bet tai pašā laikā mums ir arī uh, jānosaka noteikumi 27 dalībvalstu līmenī. Tas attiec visām pārobežu darbībām, vai, tas, bū, vai tās būtu 27 dalībvalsts vai 16 dalībvalsts vai vietējā līmenī. Tā tad es gribu pavisam skaidri sacīt, ka mums jāpanāk lielāks progress, lielāks nekā tas, ko var darīt ezes. Un tas te jāņem vērā Eiropas centrālās bankas mandāts. Šodien pirmo reizi tiek uh, izsniegti brīdinājumi, man šķiet tas ir pareizi. Tā tad te ir jāstrādā pie finanšu noteikumiem, pāraudzību 27 dalībās līmenī. Mums ir jāiestājas par kopējo valūtu, un tad tas ir jāīsteno 17 dalībās līmenī. Taču, kā jau sacīja, 17 nav galīgais skaidrs. Mums jādara viss, kas darāms kopējā līmenī. Patiesībā, saka priekšstādātāji, man vēl nav skaidrs, ko jūs ar to gribējāt sacīt, bet, nu, laiks rādīs. Labi, liels paldies! Jūs esat uh, ļoti atbildīgi atbildējis uz mūsu jautājumiem. Tagad mums jālūdz, lai visi Eh, pamatzāli, jo tagad mēs atgriežamies pie slēgtā sanāksmes, kur tiks lemts jūsu liktenis. Lielas paldies!